klāt uztvert, jo es jau pat arī tur biju, un tāpēc tas man ārkārtīgi in interesēs. Paldies! Grazie, lā. Paldies! Un līdz ar to mēs esam noslēguši debatas par šo darbkārtības punktu. Balsojums notiks rīt. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione. Un tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir komisijas priekšsēdētājs vietnietes Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par eh, stāvokli Kalnu Karabahā. Tādēļ es arī dodu vārdu baronisē Štonai. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti pateicīga par to, ka man ir iespēja ar parlamentu dalīties viedokļos par uh, eh, Kalnu-Karabahas konfliktu. Kad es kopā ar uh, Barozo un Van Rumpoju tikos ar prezidentu Medveģevu Eiropas Savienības un Krievijas samitā, Medveģevs bija ļoti uh, optimistisks par Kazāņas sanāksmes iznākumiem. Mēs sacījām, ka mēs uh, atbalstām viņa vidutāja darbu un un arī Minskas grupas darba. Uh, arī Duvils uh, eh, uzstāšanās, uh, ko nāca klajā prezidents Obama, kļūst skaidrs, ka uh, tagad ir nonācis lai, uh, pienācis laiks nonākt pie vienošanās. Taču, diemžēl, par spīti tam uh, ka tik daudz darba šajā laikā, šajā uh, noregulējumā tik ieguldīts, uh, Kazaņas sarunās nebija panākumu. Alijevs ar Sarkisjānu neizmanto šo iespēju noslēgt kompromisu. Es saprotu, ka attiecības starp abām šīm te um, valstīm ir ļoti sarežģītas. Es nesen tikos ar abiem ārlietu ministriem, un man nav nekādu ilūziju par to, ka šīs sarunas ir bezgal sarežģītas. Un jāsaka, ka Mūsu dienas regulāri saņem informāciju par to, ar kādām grūtībām sastopas sarunu vadītāji. Pagājuši nedēļas tikos arī ar Lietuvas ārlietu ministru, kurš pašlaik ir ECO priekšsēdētājs. Un, eh, neskatoties to, E, ir jācenšas panākt vienošanās par pamatprincipiem. Tādēļ es apsveicu abas puses par to, ka abas puses tomēr ir nolēmušas panākt miermīlīgu vienošanos ar diplomātiskiem uh, paņēmieniem. Cerams, ka mēs redzēsim notikumu attīstību tuvākajos mēnešos. Jau pirms gada beigām vajadzētu panākt kādus rezultātus. Jo 2012. gadā sāksies uh, vēlē, pirmsvēlēšana procesu Armēnijā un pēc tam 13. gada Azerbaidžānā, kas aizēnos šo te procesu. Tādēļ ir neiespējami paturēt esošo status quo un jāturpina uh, sarunas un nedrīkst būt nekāda mājiena par iespēju risināt kaut ko ar vardarbīgiem mērķiem. Uh, konflikta noregulējums ir Eiropas Savienības interesēs. Tas uh, transformēs Dienvidu Kaukāza reģionu. Uh, tas radīs radīs reģionālu stabilitāti un jaunas ekonomikas attīstības iespējas. Robežas varētu atvērt ne tikai starp Armēniju un Azerbaidžānu, bet arī starp Armēniju un Turciju. Ceļi, eh, cauruļvādi un dzelzceļa līnijas varētu iet pa visīsāko maršrutu un satuvināt reģiona valstis. Eh, Dienvidkaukās varētu kļūt par kaut ko tādu, kam tam jau vajadzēja būt, respektīvi par vārtiem no Eiropas uz Āziju. Tas, protams, viss ir arī Eiropas Savienības interesēs interesēs. Tādēļ mēs esam gatavi un apņēmības pilni eh, turpināt šo darbu eh, Minskas grupā. Sārunas noturp turpinās jau kopš 94. gada. Un e, tādēļ mēs jau varam panākt vienošanos par pamatprincipiem. Un, e, protams, ka papildus e, palīdzības iespējas ir kaut kas tāds, par ko vēl ir jākonsultējas ar mūsu partneriem, un par to mēs arī konsultējamies pašlaik. Taču mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā par to, ka, lai arī kas notiktu šīs uh, noslēguma sarunās eh, būs ļoti svarīgs Eiropas Savienībai un spēlēs lomu eh, tajā, kā mēs veidosim savu nākotnes politiku šajā reģionā. Eh, Miruslavs Laičeks pagājušajā mēnesī nesen uh, apmeklēja abas valstis un ļoti skaidri to uh, paziņoja. Mēs vēlamies līdz austrumu partnerības samitam septembrī Varšavā panākt uh, kādu progresu un vēlamies lielāku Eiropas Savienības iesaistīšanos un arī abu pušu aktīvāku iesaistīšanos. Un mēs vēlamies atbalstīt civilās uh, iestādes, pilsonisko sabiedrību un veicināt kontaktus ar cilvēkiem abās uh, valstīs, arī Eiropas padomes ietvaros. Taču mēs varam darīt vairāk. Es domāju, ka mums ir jāuzņēmas arī atbildība par uh, noregulējuma īstenošanu ciešā sadarbībā ar, mū, sadarbībā ar mūsu starptautiskiem partneriem. Būs daudz darba, rekonstrukcija, domāšanas izmaiņa, bēgļi, cilvēku atgriešanās savās mājvietās, ekonomikas atjaunošana, drošības atbalsts. Es, protams, saprotu, ka arī citi partneri spē, spēlēs ievērojumu lomu šajā reģionā, un tādēļ būs ļoti cieši jāsadarbojas ar reģionālo eh, partneri ar Turciju. Es esmu piedāvājusi nozīmēt jaunu pārstāvi Dienvidu Kaukāzam, lai varētu virzīt šos dažādos darba aspektus uz uh, priekšu, eh, strādājot kopā ar Minskas grupas līdzpriekšsēdētājiem. Tas uh, pap, mm, uzlabos mūsu bilaterālais attiecības ar Armēniju un un Azerbaidžānu. Poltijas paziņojums, par kuru mēs runājām agrāk jau šodien, eh, izveido ļoti ambiciozu darba kārtību Dienvidu Kaukāzam jauniem asociācijas līgumiem, dziļām visaptverošām brīvā tirzniecības eh, zonām, eh, palielinātu sektorālo sadarbību, Eiropas Savienības programmu ieviešanu un pieaugošu atklātas pilsoniskās sabiedrības veidošanas atbalstu. Mūsu mērķis ir uh, palīdzēt mūsu partneriem uh, tik galā ar šiem sarežģītiem uzdevumiem un meklēt veidus, kā mēs varam labāk uzlabot divpusējo sadarbību, lai varētu uh, palīdzēt konfliktu noregulējumā. Stefans Fūle nesen apmeklēja Armēniju, lai diskutētu to, kā attīstīt mūsu attiecības un veidotu uh, un veiktu visus šos uzdevumus. Es domāju, ka abos gadījumos Eh, abām dalībvalstīm ir daudz darba veicams, un es domāju, ka eh, ar mūsu palīdzību viņi varēs eh, pārvarēt pagātnes mantojuma atstātās negatīvās sekas. Protams, ir ļoti svarīgi, lai Armēnijas un Azerbaidžāna pat veiktu nepieciešamos soļus savu ļaužu interesēs. Un es esmu pārliecināta, ka mums ir sava loma spēlējama, lai atbalstītu līdzpriekšsēdētājus Minskas grupā, lai realizētu šo uzdevumu. Lielas paldies, Eštons kundze! Un e, tūlīt pat pāriesim pie runātājiem no grupu pārstāvjiem. Pirmais, lūdzu, Broks. Priekšsēdētāja kungs augstā pārstāve. Jā, šis jautājums mums jau nodarbina ilgāku laiku ETP grupā esam nobažījušies par to, ka tāda bruņošanās sacensība, kurā piedalās divas uh, lielas valstis, uh, varētu novest pie uh, krīzes. Es domāju, ka tie ir mūsu pienākumi palīdzēt valstīm izkļūt no šī aburtā loka, jo mēs nevaram uh, pieļaut jaunus konfliktus šajā reģionā. Nevajadzētu to novērtēt pārāk zēmu. Mēs zinām, ka risks ir reāls. Tādēļ mums vajadzētu atbalstīt bēgļus, kas vēlas atgriezties atpakaļ dzimtenē. Tāpat mēs uzskatām, ka ir jāievēro seši Minskas grupas noteiktie principi, un tie ir jāievēro abām pusēm. Protams, Mēs nedrīkstam pieļaut nekādus aizbildinājumus šo principu neieviešanā. Eiropas Savienībai ir jāspēlē ļoti aktīva loma. Un, ja jūs runājat par Kazānu eh, vai tas, kas eh, bija trešais pie galda sēdošais, patiešām visu ņēma vērā mums ir jāievieš konkrēta politika, un es jau to esmu minējis ātrāk. Mums beidzot ir jāpiedāvā stimuli šīm valstīm, lai tās izveidotu daudzpusēju pieeju. Tur ir jābūt kopīgām interesēm, un mēs varam pateikt, ka mēs ar viņiem sadarbosimies, ja abas valstis varēs mierīgi pastāvēt līdzās un sarunāsies viena ar otru. Bet, ja šī bruņošanās sacensība netiks pārtraukta, tas būs bēdīgi. Mums ir jāpiedāvā uh, šie burkāni, nevis pātagas, lai valstis varētu aiz, aizgaņāt pagātnes rēgus un nostāties uz brīvības ceļa, uz uh, miera ceļa. Un, protams, tas ir jāsasaist arī ar ekonomiskajām interesēm. Mēs visi gribam, lai šis reģions netiktu destabilizēts, jo destabilizēts reģions mainītu varas samērus, un tas, protams, ietekmētu ārpolitiku tādā veidā, kā mums netiktu. Paldies! Un tagad sociāla demokrāta grupas vārdā Vigeņina kungs lūdzu. Liels paldies priekšādātāji. Aštons kundze, godātai kolēģi. Esmu ļoti priecīgs, ka šis jautājums par Kalnu Karabahu ir iekļauts mūsu darba kārtībā. Mūsu vidū ļoti daudz ir noba nobažījušies par to spriedzi, kas ar vienu pieaugšā reģionā, un nevēlamies atrasties pēkšņi situ atapties situācijā, kad ir jau par vēlu rīkoties, un tāpēc jārīkos jau šobrīd. Kazaņas uh, saruna izgāšanās parāda, ka Minskas grupa ir faktiski izsmēlus visas savas iespējas bet domāju, ka atbildība, galvenā atbildība šai gadījumā par šo konfliktu risinājumu, e, ir tomēr jāuzņems abām šīm valstīm. Mēs nevaram turpināt sarunas bezgalīgi. Mēs aicinām abām valstīm uzņemties vairāk atbildības un, vēlāk re, un veidot respektu vienai pret otru. Abu valstu līderiem jādomā par to, kā šo vēsturisko konfliktu risināt, un kā vēsturiski at, at, atvieglot šīs ciešanas iedzīvotājiem, kas krājušās uz viņu pleciem gadu gadiem. Mūsu kaimiņu attiecību politika izstrādāta eh, tā, lai, lai ņemtu vērā šos iesaldētos konfliktus un tālākajā politikā to veidojot mums vajadzētu ņemt vērā ne tik vien arī saiknes starp Briselu un šīm valstīm, bet arī saiknes starp šīm abām valstīm nevaram arī šai gadījumā aizmirst Eiropas parlamenta ieguldījumu. Jo mēs esam tie, kas vēlamies uzlabot attiecības starp abām valstīm visvairāk. Mēs aktīvi piedalījāmies arī minētajā asamblējā, Austrumu valstu asamblējā, un, un eh, es nebiju vienīgais deputāts, kas to darīja. Es domāju, ka mūsu priekšā vēl ir iespēja To var darīt tieši austrumu kolēģi. Mēs varam parādīt viņiem, kā tas notiek, kā notiek sadarbības starp tautīm, tautām un kā tas var būt tas pareizākais ceļš ejams. Es rēķinos ar polijas prezidentūras atbalstu un Varšavas, Varšavā noturamo samitu, kas varētu dot jaunu grūdienu risinājumu meklēšanā šajā iesaldētajā konfliktā. Paldies! Tālāk došu vārdu liberāļu grupas vārdā uzstāties Ojulānas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Mēs esam uh, redzējuši daudzas brīdinājuma zīmes no Kalnu Karabahu pēdējo mēnešu laikā, neskatoties uz vienošanos par pamieru starp uh, Armēniju un uh, Azerbaidžānu. Es lūgtu Armēnijai atteikties no jebkādām aktivitātēm konflikta zonā, jo tas varētu uh, izraisīt vardarbību no otras puses. Kazaņas samits 21. jūnijā vainagojās ar neveiksmi, un tas skaidri pierādīja, ka ECO centieni nebija pietiekami, un mums ir jāveic vairāk, jo Armēnija un Azerbaidžāna ir valstis, kas iekļaujas EKP. Mums vajadzētu spēlēt nozīmīgu lomu konflikta risināšanā. Augstās pārstāvs kundze, es jūs mudinātu beidzot risināt situāciju Kalnu Karabahā, ņemot vērā Azerbaidžānas teritoriālo integritāti. Atcerēsimies ANO drošības padomas četras rezolūcijas, kas veltīts eh, Kalnu Karabahas atbrīvošanai un apkārt esošajai teritorijai. Mēs nevaram pieļaut šādu situāciju. Eiropas Savienībai beidzot ir jāatrisina šis strīds saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, lai Kalnu Karabahas beidzot varētu attīstīties, lai viss Dienvidu Kaukās varētu attīstīties ekonomiski un demokrātiski. Paldies! un tagad Ver Alē grupas vārdā uz vienu minūtu runās Lunačeks kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eštons kundze. Īstenībā Iesaldētie konflikti ir tāds kā klupšanas akmens, pret kuru cilvēki klūp un viņi nevar gūt panākumus. It sevišķi Azerbaidžānā tas ir sažģīti. Jaņem vērā, ka, gan, e, ka mēs sadarbojamies gan ar Armēniju, gan Azerbaidžānu EKP ietvaros un beidzot viņiem vajadzētu izvest savus spēkus. Armēnijai vajadzētu izbēst savus spēkus no Kalnu Karabaha, bet Azerbaidžānai vajadzētu samazināt savu militāro izdevumu budžetu, jo tas ir augstāks nekā viss Armēnijas budžets. Un tas, protams, varētu atkal radīt auglīgu augstu turpmākiem konfliktiem. Protams, Eiropas Savienībai ir jāspēlē aktīvāk loma. Eštons kundz, ko jūs domājat? Man šķiet būtu patiešām izcili Eiropas Savienībai Minskas uh, tikšanās reizē vajadzēja pā, būt uh, pārstāvētai kopumā, nevis tikai ar vienu valsti. Jaņem vērā, ka mūsu uzticamība ir likt uz spēles. Kas notiek uh, Dienvidu Osetijā, Abhāzijā, Piedņestras reģionā? Tur mēs runājam par teritoriālo integritāti un Kalnkarabahā mēs runājam gan par pirmo principu, gan arī pašnoteikšanos. Nu, padomāsim par to. Paldies Lunačeks kundzei Un tagad EFD eh, e grupas vārdā pusotra minūte provēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji, Eštons kundze. Kalnu Karabaha jautājums eh, varbūt nav pārāk pazīstams. Bieži vien mēs saņemam pretrunīgu informāciju kam mums vajadzētu pievērst uzmanību. Tā ir uh, suverēna valsts un mums jārunā par teritoriālo integritāti. Tā ir jāievēro arī attiecībā uz Grūziju, Moldovu, Kīpru un, protams, arī Azerbaidžānai šis princips ir jāievēro. Uh, Protams, konfliktā ir iesaistīts vairākas puses, šeit ir atšķirīgas pozīcijas, četras rezolūcijas ir pieņēmusi ANO drošības padome, Eiropas parlaments arī ir izteicies par šo jautājumu un, e, protams, suverēnas valsts teritoriālo integritāti garantē starptautiskā likumdošana, starptautiskās tiesības, bet ja tas tiek pārkāpts, tad e, bieži vien e, izraisās militāru konflikti un vārdarbību un tas, protams, protams, visu reģionu destabilizē. Eiropas Savienība ir ieinteresēta beidzot atrisināt Kalnu Karabahu problēmas, jo Armēnija un Azerbaidžāna ir daļa no Eiropas kaimiņu attiecību politikas. Ir jābūt sadarbībai starp partneru valstīm un mums vajadzētu beidzot kaut ko darīt, jāstrādā atrotītām piedruklēm, lai tas pārvērstos realitātē laiks nepielūdzami iet uz priekšu, un jāņem vērā, ka situācija kļūs aizvien sarežģītāk, un tas nebūs labi. Paldies, Proveras kungam, tagad uzstāsies to Jānau kungs. Datelju, искам да не се съглася с последните двама изказващи се. Paldies. Man jāsaka, nevar, būt piekri, nevar piekrist pēdējiem diviem uh, runātājiem. jo šāda veida lēmumi tiek pieņemti pilnīgi neadekvātā veidā. Tie ir pilnīgi nu, nošķirti no visas realitātes un neņem vērā vēsturisko patiesību. Nevar šādi, šādā veidā no malas pieņemt lēmumu par to, kā, piemēram, kaut kas tiek izveidots, kā, piemēram, savādāk tas notiek attiecībā uz Maķedoniju. Un tā mēs redzam, ka tas joprojām ir ļoti problēma, tas bija ļoti problemātisks lēmums, joprojām pastāv problēmas. Un es domāju, līdzīgi tas attiec arī uz Kalnu Karabahu. Šajā gadījumā nav korektas attie attieksmes. Un redzam, ka, piemēram, ne Grieķija, ne Bulgārija adekvāti neizturs pret šo jaunizveidoto struktūru. Kalnu Karabahas gadījumā viņai varētu būt tāds pašs problēmas ar Azerbaidžām un Armēniju Un nu, Armēnija taču veido kaut kāda veida, e, viņi pilnīgi plāno, kā šo reģionu pilnībā izolēt un tā tālāk, nogriežot dzelzceļa līnijas un tā tālāk. Un es domāju, šāda veida rīcība mums jānosoda. Paldies! Tagad uh, uzstāsies citrunātāji uz divām minūtēm. Gālēr kungs, paldies priekšsēdētāji. Ļoti jauki, ka esam organizējuši debatas par uh, Kalnu Karabahu un esam tās organizējuši vēl pirms atvaļinājuma laika. Būtu vēl jaukāk, ja parlaments būtu pieņēmis arī rezolūciju tādā veidā raidot vēstījumu visām iesaistītajām pusēm. Esmu noraizējies, ka šajā spriedzes pilnajā reģionā atkal uh, E, varētu rasties tāda situācija, ka kāds zaudēs kontroli un e, pārāk iekarsīs, līdz ar to uz spēles ir likt reģiona stabilitāte. Īstenībā mēs nevaram pateikt, kurai pusē ir taisnība, bet visām iesaistītajām pusēm ir jāvienojas par sešiem galvenajiem principiem, un tas ir jādara diplomātiski procesa ietvaros. Jā, pagā, pagaidu status quo pagaidām nav ievērots, un mēs eh, varam riskēt, ka viena no valstīm eh, atstās sarunu galdu. Bieži vien arī Krievija ļoti daudz ietekmē sarunu norisi, un īstenībā mums ir aizdoms, ka viņiem ir kaut kādi slēpti nolūki. Īstenībā viņi labprātāk varbūt pat vēlētos konfliktu, tajā pašā laikā aizbildinoties ar miera lozungiem. Eiropas Savienība īstenībā var piedāvāt daudz vairāk nekā pārējie. Mēs varam piedāvāt savu labo pieredzi, aizsargāt minoritātes, varam palīdzēt demokrātisku struktūru veidošanā, ekonomikas modernizēšanā un tādā veidā izveidot vienu kopīgu eiro, eh, ekonomikas zonu. Mēs varam piedāvāt eh, tādu risinājumu, kad ieguvēja būs gan Armēnija, gan Azerbaidžāna. Esmu gandarīts, ka augstā pārstāve ir tikusies arī ar abu valstu ārlietu ministriem. Eh, neveiksme Kazaņā eh, mums neļauj apstāties, mums ir jāturpina meklēt eh, mierīgs konfliktu risinājums un ir jāpiedāvā vienošanās perspektīva abām iesaistītajām pusēm. Paldies! Paldies Galerkungam! Tagad uz divām minūtēm Kirīlo kungs. You, Paldies, priekšsēdētāji. Apmēram pirms gada Eiropas parlaments ar ļoti lielu balsu vairākumu pieņēma rezolūciju, kurā bija runāts par stratēģiju Dienvidu Kaukāzu valstīs. Mēs runājam par to, cik strateģiski svarīgs ir šis reģions un kādas iespējamās briesmas slēpi neatrisināts konflikts Kalnu Karabahā visām iesaistītajām pusēm, reģionam kopunā un arī Eiropas Savienībā. Cilvēki joprojām turpina dzīvot pastāvīgās bailēs, viņi ir izolēti, nabadzīgi, viņiem nav nekādu iespēju un izredžu. Ir apmēram viens miljons cilvēku, kas ir devušies prom vai viņi ir tā kā ieslodzīti šajā teritorijā. Un Daudzi ir eh, mēģinājuši kaut ko darīt lietas labā, arī Medvēģeva kungs ir teicis, ka viņš ir gatavs palīdzēt, bet kādēļ vienmēr sarunas ievirzās strupceļā? Īstenībā ir pienācis īstais laiks saprast, ka Mēs nevaram būt malā stāvētāji, mēs nedrīkstam sēdēt uz rezervis soliņa, ja abas puses nav gatavas vienoties un pēkšņi radīs, izraisīsies karš. Mums ir jābūt daudz proaktīvākiem kopīgi ar ASV, izdarot spiedienu uz abām valstīm, ņemot vērā galvenos uh, principus. Protams, ir jābūt arī drošības garantijām. Tas ir jāpiedāvā abām valstīm. Mums vajadzētu garantēt, lai tur tomēr dzimtu eh, savstarpēju uzticība. Mums ir jāpiedāvā stimuli infrastruktūras, ekonomiskās izaugsmes un investīciju jomā, lai cilvēki un bēgļi valsts iekšienē varētu mēģināt baudīt mieru un stabilitātes augļus. Šādu rezolūciju mēs atbalstījām pirms gada, un ja mēs būtu to ņēmuši nopietni, tas mums piedāvātu vairāk eh, garantiju, vairāk stabilitātes šajā reģionā, un tas piedāvātu arī jauns ko enerģijas koridors. Eštons kundze. Vēlējos teikt, ka ir pienācis pēdējais brīdis arī jums doties uz šo reģionu un eh, beidzot atrisināt iesaldēto konfliktu, kas īstenībā ir pamatīgi uzkārsis. Paldies! Un tagad Kirilaukungs, Kirilaukungs, Nītras kungs vēlas jums uzdot uh, zilās kartītes jautājumu. Jūs atbildēsiet, Nītras kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji, Kirilaukungs. Vai jūs esat informēts? ka Krievija ir lielākais ieroču pārdevējs, lielākais ieroču piegādātājs konflikta reģionā. Tātad E, ir piedāvāts militārās bāzes, ieroči tiek tirgoti. Un kādas tad ir šīs lielās Putina investīcijas Dienvidu Kaukazā? Par ko tad šeit var runāt? Paldies! Thank you for this question. Paldies par jūsu jautājumu, dārgais kolēģi. Tas ir sarežģīts jautājums. Mums vajadzētu iedrošināt Krieviju uh, darīt kaut ko lava, lietas labā. Īstenībā tas ir Krievijas interesēs atrisināt konfliktu. Var jau būt, ka viņi to aplūko savādāk. Varbūt viņiem šķiet, ka labāk ir valstis uh, sarīdīt vienu pret otru. Bet es uzskatu, ka ir iespējams atrisināt konfliktu. Tā ir arī Eiropas Savienības galvenā loma, kas jāspēlē strateģiskās partneru attiecības ietveros. Paldies! Tagad Žegedi kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi! 11. aprīlī Ungārijā tika uh, uzsākta iniciatīva, ka Ungārijas par, parlamentam ir jānosoda agresija 92. gadā, tā agresija, ko Armēnija izvērsa pret Kalnu Karabahu ņemot vērā to, ka Eh, cilvēkiem uzbruka, 20% teritorijas tika zaudēti, tātad Armēnijas un Padomu Savienības spēki uzbruka Azerbaidžānai, viņi zaudēja teritoriju, daudzi cilvēki zaudēja dzīvības. Mēs esam ļoti daudz ko aizmirsuši, bet nevajadzētu izmantot dubultus standarts un nevajadzētu izmantot selektīvo atmiņu, uz kaut ko pievarot acis un kaut ko atceroties ļoti labi. Mēs pieņemam, pie, pievēršam uzmanību cilvēku likteņiem un mēs saucam, uh, kā saucēja balsts tūkstnesī, lai beidzot kāds atbalstītu Azerbaidžānu. Paldies! Un tagad uzsāsīs Kovačev kungs. Gracias, senor prezidente. Уважаема госпожо Аштън, днешният дебат е провокиран от... Paldies, priekšādātāji. Аштънс кундзе spriedz patiešām pieaug ar vien šai reģionā, un tur ir vairāk dažādi incidenti, un beidzot ir jāpieliek punkts šai spriedzē, ir jāuzņemas visam nopietna atbildība eh, sēknu radīšanās starp visām konfliktu pusēm. Nedrīkstam meklēt agresīvu risinājumu šai teritorijā, ir nepieņemam, ka šī reģiona vadītāji spekulē šo konfliktu, lai kaut kādā veidā rīkotos paši, aizstāvēt paši savas intereses. Protams, konfliktam jārod mierīgs risinājums, ievērojot teritoriālās nedalāmības principu Un atceroties arī starptautiskās tiesību normas, es esmu ļoti tieši tāpat kā kolēģis nobažījies, nobažījies par šo militāro iekārtu iegādu un šo bruņošanos. Tas pilnīgi noteikti apdraud konfliktu mierīgas risināšanas iespējas, un tas tikai liecina, ka spēka pielietošana nebūtu nav tālu, un tas nenāks par labu nevienam. Gan Armenija, gan Azerbaidžanai ir jāaiziet uz kompromisu. Viņas nedrīkst iecertīgi turēties pie, pie, pie sava. Uh, Nu, lūk, ir jāveido kaut kāda veida tilts Jo beigu beigās iznāks tā, ka tiltu meklējot, cīnoties, cīnoties, abi divi varēs, abas divas puses tikai var iekrīt ūdenī un noslīkst. Ir jādomā par nākotni, jādomā par reģionu nākotni, jo reģionam ir ļoti liela spēlē, ļoti liela loma spēlējama tālākās sarunās un kontaktu veidošanā. Piemēram, Turcija šeit varētu palīdzēt Krievijai tāpat, tās abas ir izrādījušas briedumu pakāpi un eh, darīšu visiespējamo, lai varētu nonākt pie mierīga risinājuma. Visbeidzot, Eiropas Eiropas Savienībai arī jāspēlē sava loma, sava diplomātiskā loma, tas jādara spēcīgāk, un tāpēc priecājos, Eštons Kunz, ka jūs esat iecēlus jaunu vēstnieku kaut kādas teritorijai, un domājam, ka mums ir vajadzīga šāda īpaša politika attiecībā uz politiku, attiecībā uz šīm valstīm šajā reģionām. Paldies! Tālāk došu vārdu Hercegas kundzei, lūdzu. Nē? Viņas nav zālē, tad tālāk Tokeškungs. Lūdzu, Tokeškungs, jums vārds. Es atvainojos, ka es pārtraucu jūsu romantisko um, sarunu šeit ar kundzi, bet nu, jums ir jā, jāsāk runāt. Jūs pēc tam varēsiet šo romantisko sarunu turpināt, bet šobrīd nu, jums jārunā par Kalnu Karabahu. Tokaškungs, es atvainojos, saka Tokaškungs, atvainojiet. Nekāda satraukuma, saka priekšsādātājs, mēs visi esam tikai cilvēki. Tokeškungs turpina. Godātie kolēģi, pirms Kazaņas samita, kas notika 24. jūnijā, tika paustas milzīgas cerības par miera panākšanas ar Armēniju un Azerbaidžānu attiecībā uz Kalnu Karabahas reģionu. Reģionu, kurā jau gadsimtiem dzīvo armēņu kristieši un uh, muslimu azeri, kas e, ir šai Dienvidu Kaukāza reģionā līdzās pastāvējuši dažādu ārvalstu varu pakļautībā. Diemžēl šāda vienošanās netika panākta, cerības tika sadragātas un tā visa rezultātā radās tikai vēl papildus frustrācija un vilc, vilšanās attiecībās starp, starp, attiecībās starp šīm abām valstīm. Lai izvairītos no tālākām ciešanām, Eiropas Savienība vairs nedrīkst ilgāk vilcināties, un tai jāļauj arī citiem spēlētājiem šajā reģioniem, tādiem kā Krievijai, veidot šo tālāko procesu saskaņā ar savu strateģisko ietekmi. Mums jāturpina izdarīt spiediens un jādod atbalsts abām valstīm līdzsvarot sakārtotā veidā, tā lai tās varētu pieņemt šos pamatprincipus. Un mums jāpalīdz abām nācijām, eh, kam ir vēlme nāktu Eiropas virzienā, veidot mieru samierināšanās procesa rezultātā. Ir pienācis laiks atrasināt humano krīzi. Nekad tas nav bijis spiedīgākā šobrīd, jo vajadzīgs panākt, lai šie simtiem tūkstoši bēgļu un eh, val, bēgļu valsts iekšienē varētu atgriezties savās dzimtajās vietās un dzīvot cīņas pilnu dzīvi. Vienīgais risinājums ir dialogs un kompromiss. Tikai tā varam nodrošināt nodrošināt reāli ilgspējīgu mieru, mainot šo domu gājienu, tā lai visas iesaistītās puses domātu arī par citu pušu domām un atcerētos savu iedzīvotāju ciešanas. Miers tika iedibināts Balkānos, nu beidzot būtu pienācis laiks mieru iedibināt arī šajā kaimiņu reģionā Dienvidu Kaukāzā. Paldies Tokešu kungam! Tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu Šaplinkungam. Uh, thank you, President. Paldies, priekšādātāji, godāt augstā pārstāve. No šīm debatēm ļoti skaidri izriet, ka Kalnu Karabahas konflikts ir, tit, ir bijis iesaldēts ļoti ilgi, bet nu šobrīd pastāv diezgan būtisks, brūtisks risks, tas varētu atsalt, tas varētu atkust un kļūt ļoti aktuāls. Mēs taču atcerēsimies arī Mm, karu starp Armēniju un Azerbaidžānu, visas šīs teritorijas dalīšanas, visu šo bēgļu gaitas, bet, protams, ka konfliktā, lai to sarežģītu, ir iesaistījušās arī citas puses - Krievija, Turcija, arī Irāna. Viņas visas interesē šis reģions un arī visas šīs puses varētu iesaistīties konflikta e, izraisīšanās gadījumā. Turklāt Azerbaidžāna ir izmain, izmal, izvaid, izmantojusi savas e, enerģijas jomā saņemtos līdzekļus, lai iegādātos modernus ieročus. Armēnija līdzīgi tāpat arī ir bruņoja izrādījusies. Pagājušā mēneša laikā, kā mēs zinām, Krievija eh, vēl, vēl vienreiz centās panākt atrisinājumu Kaziņā, bet centieni nebija, negūvā, nevainagojās panākumiem. Ļoti zems uzticēšanās līmenis starp abām pusēm, un eh, rezultātā pastāv šī vilšanās gan Bakū, gan visur citur, un tas ir ļoti slikts padomdevējs tajā brīdī, kad uh, ir jārod risinājums un jāmēģina domāt par savām teritorijām, kas ir svešu varu pakļautībā. Turklāt vilšanos eh, rada arī bailes no, no iespējama konflikta sāsināšanās, jo uguns atklāšana nebūtu nevar tikt izklēt šobrīd, bet nu, tieši tāpēc sarunas ir jāturpina ļoti strauji atbalst tos, kas saka, Eiropas Savienībai ir jāiesaistās procesā. Paldies! Eh, Šoplin kungam tālāk došu vārdu uz pusotru minūti Kelamu kungam. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Eštons kundze. Pirmām kārtām gribu paust nožēlu, ka šīs debatas nerezultēsies parlamenta rezolūcijā. Šīs dienas secinājums ir tāds, ka pašreizējais status quo šajā konflikta zomā ir neilgtspējīgs un ir vajadzīga steidzama, mierīga risinājuma meklējumi. Gribu turklāt arī paust brīdinājumu visām iesaistītajām pusēm, ka jebkāda veida spēka izmantošana pašreizajā situācijā var novest pie neaprēķināmām, neierobežotām, nenovēršamām sakām visam reģionam. Mūsu atbildība šobrīd ir nosūtīt ļoti spēcīgu signālu visām iesaistītajām pusēm - Azerbaidžānai, Armēnijai, kā arī Krievijai, par to, ka vajadzētu atturēties no jebkāda veida varas izmantošanas pašreizējos spriedzes apstākļos. Krievijas atbildība šeit ir ļoti nozīmīga. Tā ir tā, kas pārdod ieročus abām pusēm, un Maskava tā viņš šķiet ir ieinteresēta šī konflikta paildzināšanā, jo tā rezultātā tā, protams, var pastiprināt savu ietekmi par visu reģionu. Augsti vērtēja augstās pārstāvis pastiprināto interesi par šo problēmu. Eiropas Savienībai šeit, kā jau jūs teicāt, tiešām ir loma spēlējama, bet ir īpaši ir šobrīd vajadzīgs, lai Eiropas Savienība paustu ap pārliecinošu apliec apliecinājumu tam, ka tā vēlas panākt ilgstošu mieru reģionā. Pavisam nesen jūtām, ka tomēr trūkst iniciatīvas un stimulu no Eiropas puses mierīgi, mierīgi risinājumu panākšanā, bet lai uzticība šī reģiona acīs priekš mums saglabātos, mums jārīkojas konsekventi un mums ir jāpie, jārunā ar visām interesētajām pusēm. Nu, un, protams, ir jāatvelk arī pirmām kārtām militārie spēki, karaspēks no šī reģiona. Paldies! Tālāk abad kungam uz pusotru minūtu vārds. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Godētā augstā pārstāve 2010. gada oktobrī Man bija iespēja uh, apmeklēt Kalnu Karabahas reģionu un tikties ar varas iestādēm un iedzīvotājiem šajā uh, laikā. Ne, es to vēlējos darīt, bet man šī iespēja netika liekt. Nu, tagad mēs dzirdam, kā abi reģioni bruņojas, izmantojot dažādu veidu retoriku, tīpaši to dara Azerbaidžāna. Gru Minskas grupai vajadzētu spēlēt ļoti proaktīvu uh, lomu, tā vajadzētu vērsties pie abām pusēm, bet tā, to darot Kazaņas samita laikā, konstatēja, ka nekāda veida panākums nav iespējams gūt. Un šo Šobrīd man ir nožēli jākonstatē, ka šī agresīvā re retorika no Azerbaidžānas puses kļūst ar vien aktīvāka. Minskas grupai, visiem šiem triju valstu priekšsādātājiem vajadzētu strādāt pie ceļu uh, kartes un atcerēties šos sešus pamat principus, lai iziet no konflikta. Ir, es esmu pārliecināts, uh, ka augstās pārstāvis iesaistīšanās šajā risinājuma meklēšanā ir pilnīgi noteikti nepieciešama. Eiropas Savienībai savukārt vajadzētu izmantot iespēju un paust diplomātisku atbalstu Mīnskas grupai. Vienlaicīgi tāpat laikām nodrošināt atbalstu arī pilsoniskai sabiedrībai Eh, ko mēs, diemžēl, nevarējām izdarīt 2008. gadā Abhāzijā, jo pastāv risks, ka šis konflikts varētu uzplākt. Tas ir pie pašiem Eiropas vārtiem, un tāpēc gribu aicināt Polijas prezidentūru, kam taču ir vēlme darboties austrumu reģionā, it īpaši arī spēlēt pastiprināt lomu Abhāzijas un Kalnu Karabahas konfliktu noregulēšanā. Es patiešām ceru, ka Eiropas parlaments turklāt arī varēs pieņemt rezolūciju, kas būs daudz ne, līdzsvarotāka nekā tā, ko mēs e, pieņēmām iepriekš. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Vaiders kundzei uz pusotru minūti. E, Godā tie kolēģi Eštons kundze. Parlamentam aizejot vasaras pārtraukumā, es gribētu būt pilnīgi droši, ka kalnu karabahā neatkārtosies tā situācija kādu nācās piedzīvot gruzijā 2008. gada vasarā. Tomēr saspringtā situācija un notikumi reģionā liek par to bažīties. Tieši tādēļ ir ļoti žēl, ka tika pieņemts lēmums neveidot Eiropas parlamenta rezolūciju par situāciju Kalnu Karabahā. Eiropas Savienība līdz šim nav bijusi pietiekama aktīva šī konflikta miermīlīgā atrisināšanā, kaut mums ir nepieciešamā ekspertīze, resursi un arī pieredze. Eštons kundze ierašanās šajā reģionā iespējams varētu situāciju uzlabot. Nozīmīgi ir Krievijas loma šajā reģionā. Tā turpina Armēģi, Armēnijai piegādāt ieročus, militāro ekipējumu un pat militāros treniņus zīmīgi ka tikai trīs dienas pēc pēdējās prezidenta tikšanās divdesmit ceturtajā jūnijā kazaņā prezidents medvedjevs parakstīja likumu kas krievijas militāro klātbūtni reģionā pagarina līdz. two thousand and forty four gadam zīmīgi arī tas ka ieroču piegādes notiek uz otru konfliktā iesaistīto pusi uz azerbaidžānu un to pašu dara arī citas valstis kas atrodas netālu. mums ir jāiestājas par profesionālu un patiesi internacionālu miera uzturēšanas spēku klātbūtni reģionā ko neveidotu tikai atsevišķas minskas grupas valstis bet arī citi starptautiski spēki. es gribētu uzsvērt ka armēnijai ir jāizved savus militāros spēkus no okupētajām teritorijām un to apkārtnes vienlaikus ir jānodrošina bēgļiem un okupēto teritoriju bijušajiem iedzīvotājiem iespēja atgriezties savās mājvietās. šis process ir jānovēro starptautiski. pēc tam ir iespējams rīkot referendumu par reģiona juridisko statusu. paldies! Paldies Vaiders kundzei un tagad Līseka kungs lūdzu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pani... Paldies. Priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze, pirmām kārtām vēlējos atzīmēt, ka iepriekšējie runātāji pieminēja polijas prezidentūras spēlēmo lomu konflikta risināšanā, bet eh, prezidentūra var atbalstīt jūs, Eštons kundze, jo saskaņā ar Lisabonas līgumu visas ārlietu politikas kompetences ir jūsu rokās. Uh, Protams, jūs pazīstat mūsu ministru Šikorski, es viņu arī pazīstu, un esmu pārliecināts, ka viņš noteikti jūs atbalstīs ar abām rokām. Mēs, protams, esam noraizējušies pas, par to, kas notiek reģionā. Bet ir arī cilvēki, kas ir vienkārši nobajušies. Uh, Es biju referents par Grūziju, nesen biju arī šajā valstī. Man bija iespēja tikties ar politiķiem, ar prezidentu, ar parlamentu priekšsādātāju. Viņi visi teica, ka viņi ir pārbijušies no tā, kas varētu tālāk notikt eh, Kalnu Karabahā un kā tas ietekmēs Grūziju, it sevišķi ņemot vērā dažu trešo pušu intereses. Tādēļ, Eštons kundze, beidzot darīsim kaut ko lietas labā. Paldies. Tagad uz pusotru minūti tev karus kundze. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέδι Άστον, θα ξεκινήσω λίγο παλιότερα από την... Paldies, priekšsēdētāja kungs, Eštons kundze. Es varbūt eh, runāšu par daudz, nedaudz sanāku pagātni nekā par Kazaņu. Uh, Nag Kalnu Karabahā situācija ir līdzīga, kā Arābu valstīs, varbūt ne gluži tāda pati, bet mums arī viņi ir jāatbalsta tāpat kā tie, kas tagad piedzīvo Arābu revolūciju. Mums vajadzētu ar lietas būtību pamatīgāk iepazīties. Jāņem vērā, ka man ir radies priekšstats, ka Eiropas Savienība ir ļoti neitrāla. Eiropas Savienība pat īstenībā neko nedara. Tiek runāts par ieroču tirdzniecību. Bet mums taču vajadzētu nosūtīt kaut kādus novērotājus uz Kaukāzu. Eiropas Savienībai ir jābūt eh, pārstāvētai Kaukāza reģionā. Mēs jau vairāku gadu garumā sakojam notikumiem Azerbaidžānā. Un jau ļoti ilgi tur mēs vērojam dažādas teroristiskas aktivitātes, tur ir arī ieroču pārpilnība. Protams, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tur uh, norisinās dažādas nelegālas darbības un beigās iegūtie līdzekļi tiek ieguldīti ieroču pirkšanā. Jā, cerās, ka mums ir arī uh, embargo. Armēnijai beidzot ir jāatvelk savu militārie spēki no Kalnu Karabahas un arī e, Kīprā beidzot ir jāatbrīvo okupētās teritorijas. Un, protams, vajadzētu arī pavērot, kurš, e, kura valsts, kurā vietā pērk savus ieročus. Paldies, tagad ir Sanģičas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eštons kundze, es pārstāvu Zviedriju, bet īstenībā esmu bēgle no Bosnijas. Pati piedzīvoju karu Bosnijā un piedzīvoju tās briesmas, ko šeit atspoguļoja daudzi kolēģi. Es biju Bosnijā, tur dzīvoju, gaidīju, kad ANO, Eiropas Savienība, NATO, nu kāds beidzot iejauksies un mūs aizstāvēs, kaut ko darīs, bet neviens it, ne, it neko nedarīja vilšanās, ko tobrīd piedzīvoju, īstenībā uh, man ļāva veidot politisko karjeru. Tas bija kā dzinulis, un ka, nu, Karabahā tagad atkārtojas tieši tas pats scenārijs. Tur ir etniskā tīrīšana, bēgļi tiek dzenāti turpu šurpu, un pēc tam mēs runājam par patstāvību, referendumu, kad eh, jau lietas vienkārši ir piedzīvojuši dienas gaismu. Neviens neko neteica. Es pieprasu lai e, okupācijai beidzot tiktu pielikts punkts, un tikai tad, kad bēgļi būs atgriezušies dzimtenē, mēs varēsim runāt par statusu atzīšanu, par e, risinājumiem, bet par to ir jārunā skaudru valodu. Mēs nevaram organizēt referendumu pēc tam, kad cilvēki ir tikuši padzīti no dzimtenes. No sākuma viņiem ir jāļauj atgriezties dzimtenē, un pēc tam mēs varam diskutēt par e, Kalnu Karabuku. Savādāk piedzīvosim vēl vienu e, Serbskas republiku, un to mēs negribam. Ibrizaģičas kundze, Stojanov kungs vēlas jums uzdot jautājumu zilās kartītes procedūras ietvaros. Vai jūs pieņemsiet šo jautājumu, vai jūs to atbildēsiet? Absolūti. Protams, jā. Mr. Stojanov. Stojanov kungs. Благодаря, господин председател. Госпожо Ибрисагич. Paldies, priekšādātāji. Ibrisagičs kundze, ja pareizi atminos, tad jūsu valsts taču atzina Kosovas neatkarību. Kosova arī bija tāds e anklāvs, teritoriāls anklāvs, bet tika lēsts, lūk, ka tik un tā šis lēmums ir pareizs. Un tai pašā laikā tas, kas notiek Kalnu Karabahā, pēkšņi ir citādāks. E, vai jūs domājat, ka vajadzētu piemērot e, tādus pašus pasākums vai nē, jo gal galā, kas notiek ar šo etnisko tīrīšanu, ko jūs domājat par to pašu rīcību no Azerbaidžānas puses pret uh, Armēniju? Piemēram, Baku. Imbrīt Šaģišs kundzē vārds. Paldies priekšādātāji. Jautājumu uzdevējiem vajadzētu zināt, ka Kosova ir starptautiski atzīta, atzīts piemērs, izcils piemērs ir ticis teikt, ka Kosovas situācija attiecinām tikai un vienīgi uz Kosovu un ne, to nevar piemērot nekam citam. Es domāju, ka Eiropas Savienībā jābūt konsekventai tad, kad tā attiec uz dažādām jautājumiem, ja mēs runājam par Piedņestru vai vēl neskādiem reģioniem, mums vienmēr jādomā par teritoriālo nedalāmību, runājam par Gruzijas teritoriālo ne, nedalāmību, par Moldovas teritoriālo nedalāmību. Kāpēc nevarētu būt konsekventi Eiropas Savienība šai ziņā runājot par Azerbaidžānas teritoriālo nedalāmību? Paldies! Tālāk pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Un vispirms Landsbergi kungam uz vienu minūtu došu vārdu. Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvis kundze, cienījamie kolēģi, izskatās, ka domāšanas veids par šo te iesaldēto konfliktu starp Armēniju un uh, Azerbaidžānu faktiski ir dzimis šeit parlamentā. Mēs jau divus gadus bāžam galvu smiltīs un maskājam rokas nevainībā bļodā, ko sauc par Minskas grupu. 20 gadu dialogs, kas faktiski rezultēs ar nulli. Vai tas ir labāks par karu? militārie spēki joprojām, militārais spēks joprojām tiek izmantots, un uh, eh, kāra briesmas pastāv joprojām. Un, diemžēl, slimība tikai pieņem spēkā. Zem, zemes eh, tiek iekarots ar spēku, notiek uh, slepkavības, ko izdara. Uh, Snaiperi, nemuļķosim paši sevi. Mūsu jautājums ir darīt vai nedarīt, rīkoties vai nerīkoties. Uh, Un viss tas būs pilnīgi bezjēdzīgi, ja mūsu rīcība neņems vēlā realitāte. Visas okupētās Azerbaidžānas teritorijas, visi bēgļi, eh, visi Nagorno-Karabahas reģioni, eh, viss tas ir jāapspriež ļoti nopietni ar Krieviju, jo Krievija šeit ir aktieris un režisors. Paldies! Paldies Landsbergkungam, saka priekšsēdētājs, un tālāk dodu vārdu Nikraškungam. Paldies, priekšsādātāji! Jāsaka, ka Dienvidu Kaukās ir reģions, kur jūs varat atrast visdažādākos bēgļus, visdažādākajās vietās. Ir bēgļi Grūzijā, Abhāzijā, Osetijā, Armēnijā, Uh, un viņi, starp citu, nevienmēr nāk no Nagorni Karabaks, viņi nāk no Baku, ir pat iela, kas saucās Baku iela. Jāsaka, šī situācija ļoti, ļoti sarežģīta. Un ja mēs piesliesimies vienai pusē vai otrai pusē, tad mēs nekad nevarēsim nospēlēt pozitīvu lomu. Etniskie konflikti, tiem visiem ir viens kopsaucējs, un proti uh, padomju imperiālisms, un šeit mēs to nedrīkstam aizmirst. Es esmu pārliecināts, ka Minskas grupas pieņemtie uh, plāni uh, varbūt nav slikti ideiski, bet uh, to prakse nav sevišķi efektīva. Mēs nevaram ļaut Krievijai brīvi darboties, uh, padot šīs sarunas, un nevaram ļaut brīvi viņiem darboties šajā pasaules reģionā. Uh, Eh, Eštons kundze, šis ir ļoti svarīgs eh, jautājums eh, tieši jūsu darba plānā šajā gadā. Paldies Mitras kungam un tālāk Tāna kungs. Priekšsēdētāja kungs Skalnu Karabaks jautājums ļoti bieži tiek aprakstīts, ka iesaldēts konflikts, taču būtībā tas attīstās ļoti ātri, snaiperu apšaudas turpinās un uh, tiek eskalētas uh, šis te. Uh, karš, kurš varētu iesaistīt Irānu un Krieviju no vienas puses, Turciju no otras puses, un tas viss ir ļoti bīstami. Un, eh, protams, arī naftas dolāri un ieroču eh, un bruņošanās sacensība un eh, militārā budžeta trīskāršošana un liela trokšņa eh, taisīšana un mazās Armēnijas biedēšana, tas viss ir nepieņēmami. Visi, kas pazīst reģionu, saprot, ka solis eh, kara eh, virzienā ir ļoti bīstam. Protams, ka Armēnijai ir jāatstāja okupētie rajoni un jāatļauj bēgļiem atgriezties. Un es esmu ne pašnoteikšanās, ne teritoriālā integritāte nav nekāda absolūtie principi, jo katram ir jābūt elastīgam ārpolitikā, jo mēs nevaram absolūti šos principus piemērot. Es aicinu Minskas grupu īpaši pēc neveiksmas Kazaņā mēģināt sākt tomēr risināt reāli šo konfliktu ar Eiropas Savienības īpašā pārstāvja palīdzību. Un Eštons kundze, jums es gribu teikt, šī ir jūsu iespēja iegūt Nobel miera prēmiju, jūs to izdarīsiet komiteju. Paldies, Tēna kungs! Un tālāk uz vienu minūti Pasesku kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvis paziņojums nāk nāk īsti laikā, izskatot austrumu partnerību un kaimiņatiestību politiku. Ja mēs skatāmies uz šiem konfliktiem, arī Piedņestrā, piemēram, tā ir daļa no mūsu ārējās politikas, jo mēs mēģinam veidot stabilitāti uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Par spīti uh, uguns pārtraukšanas nolīgumam saspringums starp abām pusēm joprojām turpinās, spriedze nemazinās, un pašlaik visa situācija nonāks krit politiskā situācijā. Kazaņas samits nenesa nekādus uzlabojumus attiecībās starp Azerbaidžānu un Armēniju. Eh, gluži otrādi. Reakcija uz šīm sarunām bija bruņošanās sacenzība un eh, politiskā diskursa radikalizācija. Es ceru, ka Mīnskas grupa tomēr radīs risinājumu, kas būs abām puse, pieņemam abām pusēm, jo uh, naidīgas izpausmes no abām pusēm destabilizēs arī mūsu energodrošību un mūsu robežu drošību. Paldies, Pasesku kundze, un tālāk uz vienu minūti, Pelderkungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Eiropas Savienībai noteikti vajadzētu spēlēt pārliecināšāku lomu, spēlējot uh, uh, konfliktu risināšanā Kalnu Karabahā. Šopfani kungs jau teica par Irānas eh, lomu šajā reģionā. Augstās pārstāvis kundze, vai jūs varētu to ilustrēt pamatīgāk, it sevišķi ņemot vērā Kazaņas neveiksmi? Uh, Un Irānas parlamenta priekšsēdētājs teica, ka vajadzētu šo konfliktu atrisināt uh, pašām iesaistītajām pusēm, jo viņi ļoti labi viens otru pazīst. Paldies! Paldies, paldies Belder kungam! Tālāk Vaidas kundzēs vienu minūtu vārds vēl. Uh, sorry, make... Es atvainojos, es vienkārši gribēju koriģēt. Kolēģis klausījās uz manas runas tulkojumu angļu valodā un vērs manu uzmanību uz faktu, ka viens teikums tika iztulkots nekorekti. Nu, vēlējos šo frāzi atkārtot, un tā ir šāda. Krievija sniedz Armēnijai ieročus un militāro apmācību. Pārējais tika pareizi iztolkots. Thank you, thank you for this clarification. Paldies par šo precizējumu, Vaidars Kundze, paldies! Eštons kundze, tagad jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Godātie deputāti izteikšos salīdzinoši lakoniski, jo domāju, ka tik daudz, kas jau tika no, no, nosakt šajās diskusijās. Pirmais, ko gribu teikt ir tas, ka piekrītu, ka ir pēdējais laiks man doties uz šo reģionu. Es jau būtu to izdarījis, ja vien nebūtu man aizkavējis virkni citu jautājumu pēdējās nedēļās, bet pilnīgi noteikti tā ir mana prioritāte, tāpēc arī nosēju, nosūtīju turien Laičekungu, lai viņš pārliecinātos, ka mēs sūtam pareizos vēstis, un mēs esam pilnīgi noteikti aktīvi iesaistījušies diskusijās ar uh, abu pošu ārlietu ministriem un Minskas grupas priekšsādātājiem. Otrs, ko gribēju teikt esam ļoti priecīgi, ka varam spēlēt spēcīgāku lomu. Francija arī uzskata, ka tā vēl var daudz ko ieguldīt, un tāpēc mūsu uh, darbs ir atbalstīt viņu šai darbā un pārliecināties, ka, lūk, varam dot arī savu ieguldījumu atbilstīgajā veidā, ja tas un kad tas būtu vajadzīgs. To arī turpināsim darīt piekrīt tam, kas tika teikts uh, par to, cik ārkārtīgi svarīgi iesaistīties darbā ne tikai ar partijām, bet ar, e, ar abām pusēm, bet arī darbā uz vietas, un tāpēc uh, pilnīgi noteikti atbalstam domu par to, ka jāveido kontakti ar iedzīvotājiem. Kā jau daudz teica, šis vairs nav iesaldēts uh, konflikts, tas kūst burtiski ik pa minūtei, un par to mums tiešām jābūt nobežījušamies. Piekrīt arī tam, kas tika teicis par to, ka ir ārkārtīgi mazs uzticēšanās līmenis starp pusēm. Es domāju, ka šīs debats nāk īstajā laikā, un gribu teikt jums paldies par to. Jo šī ir joma, par ko mēs ārējās rīcības dienestā gan ļoti labi pazīstam, bet tāpat laikā uh, mums ir jāturpina šī sadarbība arī ar citām pusēm, tostarp arī ar Minskas grupas e, dalību valstīm. Un īpašā sūtņa mērķis būs virzīt šo darbu uz priekšu ar daudz lielāku aktivitāti un spēku, tā lai tas, tā, lai tas tiešām varētu arī attiecīgi norisināties. Paldies vēlreiz un ar nepacietību gadu iespēju šīs diskusijas jums pavisam drīz jau atkal turpināt. Paldies, saka priekšsēdētājs Aštajums kundzei, nākamais darbu kārtības punkts Ir komisijas priekšsēdājas vietnieces paziņojums par gatavošanās decembrī gaidāmam Krievijas valsts domas.